Chair. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti, kolēģi. Man ir patiešām liels gods šodien būt jūsu vidū un uh, atbildēt jums kā komisāra kandidātam humanitārās palīdzības un krīžu pārvaldības jomā. Man ir uh, ārkārtīgi liels privilēģis, ka man ir piedāvāts šis portfelis, kurš ir tik būtisks un pārstāv universālas vērtības. Es ļoti labi apzinos, ka šis ir ļoti svarīgs pienākums. Es jūs priekšā stājos kā kolēģis. Esmu politiķis un uzrunāju politiķus. Mūsu Visu darbs ir pieņemt lēmumus. Bieži tie ir grūti lēmumi, ļoti grūti lēmumi. Politiķis nepārtraukti cīnās ar vēsturi. Mēs esam atbildīgi to pāģu priekšā, kas uh, nāks pēc mums. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga vīzija, politiska drosme un cieņa. Mans pienākums ir nodrošināt vadību un pārvērst vīziju reālos rezultātos. Humanitārā palīdzība un vajadzība pēc tās pieaug katru dienu. Konflikti, klimata pārmaiņas, veselības katastrofas, milzīga nabadzība un bats ir galvenie um, stimuli, kāpēc tik ļoti palielinās šīs vajadzības. Mēs redzam, ka situācija ir smaga, to pierāda šokējoši fakti. Līdz 2013. gada beigām 51 miljonus cilvēku bija pārvietoti konfliktu dēļ. Vidēji 32 tūkstoši cilvēku katru dienu tiek piespiedz pārvietoti. Katru dienu vairāk nekā 8 tūkstoši bērni mirst no tā, ka viņiem pietrūkst ēdiena, un gandrīz 3 tūkstoši mirst tajā dienā, kad viņi ir piedzimuši. Mūsu atbildība ir risināt šīs problēmas tagad, nevis vēlāk, šodien, nevis rīt. Es zinu, ko nozīmē atrasties konflikta situācijā būt bez pajumtes, nevarēt nodrošināt savas pamatveidzības, dzīvot bailēs un necienīgos apstākļos. Kā bērns un pēc tam atkal kā students, es pieredzēju Kipras tautas ciešanas. Kipras grieķu un Kipras turku ciešanas. Es pieredzēju, cik ļoti sāp piespiedu pārvietošana es sapratu, cik ārkārtīgi vajadzīga un nepieciešama ir humanitārā palīdzība. Teikšu skaidri, konfliktu ietekmei nav nekādas etniskas vai reliģiskas nokrāsas. Tie skar ikvienu - vecus, jaunus, vīriešus, sievietes, meitenes, zēnus. Humanitārā palīdzība balstās uz vajadzībām, nevis uz politiskām vajadzībām. Mēs saskaramies ar ārkārtīgi izaicinājumu pilnu kontekstu. Vispirms es gribētu paust cieņu humanitārās palīdzības un atbalsta sniedzējiem. Viņi katru dienu riskē ar savām dzīvībām, lai palīdzētu citiem, neskatoties uz to, kādas identitātes, reliģijas vai nacionālitātes cilvēkiem viņi palīdz. Es tagad domāju par Britu humanitārās palīdzības darbinieka Davida Heinsa slepkavību, ko veica Islāma valsts grupējuma kaujinieki. Es domāju par astoņu drosmīgu nacionālās palīdzības darbinieku uh, nogalināšanu, tad, kad viņi centās skaidrot par ebola vīrusa bīstamību. Tas mums atgādina, cik lielas risks skar humanitārās palīdzības sniedzējus. Uh, Tāpat arī tas mums atgādina par to, ka netiek ievēroti pamat principi, kas ir noteikti starptautiskajās humanitārajās tiesībās. Uzbrukumu skaits pret humanitārajiem darbiniekiem ir palielinājies četras reizes kopš 2003. gada. Pasaule kļūst arvien vieglāk ievainojama, tāpēc, ka pieauga dabas katastrofu skaits un intensitāte. Attīstītās valstis, tā skaitā arī Eiropā, nav eh, šeit neskārtas. Piemēram, atcerēsimies plūdus Balkānu reģionā maijā, un šie plūdi bija smagākie, kādi šajā reģionā ir piedzīvoti pēdējā gadsimtā. Eiropas Savienības eh, reaģi, re, reakcija uz šo katastrofu bija ļoti ātra un tiešām ievērojama. 23 dalībvalstis rīkojās solidāri un uh, izmantoja Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, nosūtot ekspertus un vitāli nepieciešamo palīdzību. Neskatoties uz uh, cilvēcisko traģēdiju, šīs katastrofas uh, rada arī smagas sekas ekonomiskajai izaugsmē un attīstībai. Krīžu pārvaldība nozīmē strādāt pie visa šīs katastrofas cikla, tā skaitā domājot par profilaksi un sagatavotību. Mēs šādā veidā rīkojamies ar mūsu dalībvalstīm, palīdzām tām samazināt riskus un rīkojamies arī starptautiskā mērogā Hiogo eh, rīcības eh, ietverā. Nākamgad martā notiks pasaules konference Sendai, un tā būs iespēja nodrošināt uh, katastrofu profilaksi un sagatavotību, lai varētu labāk sagatavoties katastrofām. Parlamenta viedokļi šeit ir ļoti svarīgi. Esmu gatavs ar jums apspriesties pirms šīs konferences. Konfliktu jomā situācija ir uztraucoša. Šī ir bezprezenta situācija, jo mums pašlaik ir četri, eh, vienlēc, četras vienlaicīgas trešā līmeņa krīzes, un tā ir augstākā klasifikācija ANO sistēmā - Sīrija, Irāka, Centrālāfrikas Republika un Dienvidsudāna. Tāpat arī ir daudzas ielgušas krīzes, kas uh, turpinās un kurām ir vajadzīga ilgstoša humanitārā palīdzība - Palestīna, Kongo Demokrātiskā republika, Malī, Kolumbija, Mjanma, un šeit esmu pieminējis tikai nedaudzas. Sīrijā mēs piedzīvojam vienu no pasaulē smagākajām humanitārajām katastrofām. Vairāk nekā desmit miljonu cilvēku ir uh, cietuši no konflikta. 6,5 miljoni, un pus no tiem ar, ir bērni, ir uh, pārvietoti valsts ietveros, un bēgļu skaits ir pārsniedzis 3 miljonus. Eiropai ir jārīkojas tagad, nevis rīt. Bez tam mēs saskaramies ar ebolas epidēmiju Rietumā Afrikā. Ebola ir jārisina kā mega dabas katastrofa. Tas ir tā kā taifūns mm, lēnā darbībā. Tāpat tas ir liels apdraudējums globālajai drošībai, kā to jau ir teikusi jānodrošības padome. Mēs skatāmies, ka ir ļoti uztraucoša statistika attiecībā uz vīrusa izplatīšanos, taču aiz šīs statistikas slēpjas reāls cilvēku dzīvības. Šiem cilvēkiem un kopienām ir vajadzīga psihosociāla palīdzība, un šai eh, palīdzībai ir jānāk nekavējoties. Tā, tā, tā ir jābūt tūlītējai reakcijai, bet tam ir vajadzīga arī ilgtermiņa plānošana. Šī bezprecedenta situācija uh, rada ārkārtīgu, ārkārtīgi lielas grūtības starptautiskajai humanitārajai sistēmai. Pasaules eh, humanitārajā uh, samitā 2016. gadā mēs domāsim, kā pārveidot un uzlabot starptautiskās sistēmas kapacitāti, lai palīdzētu cilvēkiem. Diemžēl pasaules ekonomiskā situācija nespēja tagad reaģēt uz visiem šiem izaicinājumiem. Es gribētu pateikties parlamentam un jo īpašai komitejai par stabilo un uh, ilgstošo atbalstu ļoti būtiskām dzīvības klāvošām operācijām. Ir ļoti būtiski nepārtraukt humanitārās palīdzības darbības. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga uzticama un atbilstoša maksājuma plūsma, lai mēs varētu pildīt savas saistības. Un tagad noslēgumā daži vārdi par manu vīziju. Izaicinājumi, kas mums ir priekšā, ir milzīgi, bet Tieši tikpat milzīga ir man apņēmība un entuziasms. Esmu nolēmis konsolidēt izcilo darbu, ko pirms manis veica Kristalīna Georgieva. Vispirms mēs turpināsim mūsu svarīgāko mandātu, proti sniegt būtisku palīdzību upuriem. Eiropas Savienība nedrīkst ierasties pārāk vēlu un palīdzēt pārāk maz un tā nedrīkst notikt pat nevienu reizi. Es gribētu nodrošināt, lai humanitārās palīdzības sniedzēji paliek uz vietas un nodrošina rezultātus. Un es negribētu koncentrēties tikai uz lielākajām krīzēm, kas tiek plaši skatītas mēdījos. Es gribētu runāt arī par aizmirstajām krīzēm, kas neparādās ziņās. Otrkārt, es gribētu arī izteikties to vārdā, kas nespēja izteikties. Es sadarbošos ar raksto pārstāvu Federiku Mogherini, lai ļautu runāt tiem, kas cieš no konfliktiem un katastrofām, lai viņu teiktais parādās pie lēmumu pieņēmēju galdiem. Mani patiešām satrieca liecības, ko es lasīju eh, nesenā starptautiskās glābšanas komitejas ziņojumā par vardarbību, ko eh, cieš pārvietotās sīriešu sievietes un meitenes. Sievietes un meitenes ir īpaši viegli ievainojamas konflikta situācijās, un es gribu pievērst viņām īpašu uzmanību. Treškārt, es aizstāvēšu humanitārās palīdzības īpatnības un principus. Tā labad mums jau ir izveidota izcila kolektīvā bāze Eiropā, tad vienošanās par humanitāro palīdzību. Ceturtkārt, profilakse ir labāka nekā ārst, ārstēšana. Tieši tāpēc es turpināšu darbu pie izturības veicināšanas. Ja mēs investēsim šajā izturībā tagad, tad tas būs daudz rentablāk nekā reaģēt uz rītdienas krīzēm. Tieši tāpēc es sadarbošos, strādāšu plecu pie pleca ar komisāru Mimiču, kurš ir atbildīgs par attīstību. Piektkārt, ebolas krīze ir izcils piemērs tam, ka Mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā koordinācija. Mums ir vajadzīga apkopota pieeja, ir jāsadarbojas valstīm un atšķirīgām ministrijām. Mēs visu to darām komisijā, mēģinot apkopot dienestus jaunajā mm, avārijas reakcijas koordinācijas centrā. Šeit mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm, mūsu starptautiskajiem partneriem un lieliem humanitāriem donoriem. Taču, atklāt sakot, rezultāti vēl nav redzami. Vēl ir jāstrādā. Seškārt, mēs turpināsim aizsargāt Eiropas pilsoņus. Jaunā civilās aizsardzības likumdošanas īstenošanai ir jānodrošina uzticamāki un pareģojamāki uh, reakcijas soļus katastrofām, un ir jānodrošina arī katastrofu novēršana Eiropā. Noslēgumā par tā saucamo visaptverošo pieju. Šeit es eh, turpināšu manas priekšteces iesākto. Mēs it kā esam iekšā, bet esam arī ārpusē. Tieši šā iemesla dēļ es eh, turpināšu sadarboties ar augsto pārstāvi un citiem komisāriem, lai mēģinātu risināt eh, konfliktu cēloņus, lai stiprinātu konfliktu novēršanu un atrisināšanu, lai nodrošinātu stabilizāciju un ļautu valstīm uzstāties uz ilgspējīgas attīstības ceļa. Tajā pašā laikā es turpināšu nodrošināt, lai humanitārā palīdzība netiek instrumentalizēta un lai cilvēciskuma, objektivitātes, neutralitātes un neatkarības principi tiktu ievēroti. Tas ir priekšnosacījums, kas ļaus humanitāriem darbiniekiem piekļūt cietušajiem. Mēs viņiem to esam parādā. Kolēģi, pēdējo divu nedēļu laikā esmu ārkārtīgi daudz mācījies. Šīs portfelis ir ļoti komplicēts, tajā ir ļoti daudz satura. Es mācos ātri, un, ja jūs man uzticēsieties, Es turpināšu strādāt gan dienu, gan nakti, lai padziļinātu savas zināšanas par visiem šiem jautājumiem. Es tāpat regulāri tikšos ar komiteju, lai ar jums apspriestos. Paldies! Um, thank you, Mr.